gadā ir piedāvājusi septiņus saistītā finansējuma projektus, un tajā ir iesaistīti arī Eiropas Savienības ārējie dienesti. Šie pasākumi parasti savieto kopā finansējumu no budžeta, no Eiropas investīcija bankas, dažos gadījumos arī no dažādām dalību valstīm un arī no finanšu institūcijām nākošo finansējumu. Uh, Projektu līmenī e, grantu un ne grantu resursi tiek salikti kopā vienā kopīgā katlā, un pēc tam tiek piešķirts finansējums katram komplēt, konkrētajam projektam. Lai to pierādītu ar skaitļiem, esmu sagatavojuši šo slīdīti, kurā skaidri parādās tas, ka tā saucamajām finansējuma sajaukuma procedūrām ir eh, vairāki etapi. Vispirms, eh, protams, ir prasīts arī valstī, uz kur tiek novirzīts finansējums, eh, nāk klajā ar savu finansējumu, bet to var salikt kopā ar citu donoru sniegto finansējumu un grantiem. Un visbiežāk tajā būs arī Eiropas Savienības publisko finanšu institūciju nauda. Tā varētu būt Eiropas investīcija banka, dažādi citi jautājumi. Un eh, šai, eh, š, š, šim finansējumam varam arī pievienot eh, ne Eiropas Savienības finansējumu, un mēs sadarbojamies arī ar dažādiem spēlētājiem. Vēl bez tam var būt arī privāti vai komerciāli investētāji, kur vēlas īstenot konkrētu projektu. Daudzos gadījumos e, runa iet arī par labumu guvēju pašfinansējumu, kurš ir ieinteresēts e, šo projektu īstenot. Ļoti svarīgi varbūt būtu nedaudz e, apstāties un atskatīties pagātnē. Kopš 2007. gada pieci lielākie instrumenti - tā ir Āfrikas infrastruktūra uzticības fonds, Latīņa Amerikas investīcija fonds, kaimiņa attiecību eh, finansējuma fonds eh, Centrālā Āzijai un Āzijai. Šie pieci svarīgie spēlētāji, tiem ir piešķirts 32 eh, miljārdi eiro, un pavisam kopā ir, pavisam kopā ir rasti 32 miljārdi no Eiropas Savienības piešķirtajiem 1,2 miljardiem. Ir ārkārtīgi svarīgi aptvert, ka mēs esam iesaistīti tik plašos projektos ar ļoti nelielu finansējumu ieguldījumu. 1,2 miljārdi, protams, ir daudz no Eiropas Savienības puses, bet uz vispārīgā fona tas ir maz. Vēlējos jums parādīt šo pasaules karti tikai tāpēc, lai, pierādi, lai parādītu, ka kopš 2007. gada mēs esam finansējuši 168 projektus. Mēs eh, sākām ar ITF 2007. gadā. Kaimiņa attiecību finansējuma instruments tika izveidots 8. gadā. 9. gadā LIFE un IFCO tika izveidots, 12. gadā jau ir izveidota Karību, Karību investīciju programma un eh, Dienvidu eh, Austrumāzijas investīciju programma. Mēs esam īstenojuši veselu virkni projektu un kopīgais finansējums ir samērā liels. Bet šeit arī beigšu, jo pārējo jūs varat izlasīt manas izdalītajos materiālos. Vēlējos tikai parādīt šo slīdīti un pateikt sekojošo. Finansējums sajaukums ir domāts konkrētu projektu finansējumam, un atkarībā no konkrētās jomas, kurā šie projekti tiek īstenot, ir jābūt arī pašresursiem. Piemēram, Nikaragvā mēs esam finansējuši projektu, kurš ļaus tīru dzeramo ūdeni dzert nevis 72% iedzīvotāji, bet gan 95-15 pilsētās. Marokā mēs veidojam lielāko saules bateriju parku Ziemeļāfrikā, un tas ļaus samazināt par 250 tūkstošiem tonu CO2 izmešu. Uh, Mēs esam nodrošinājuši arī Rietumā Āfrikā 130 eh, augstsprieguma līnijas, kas eh, savienos 60 tūkstoši mājasaimniecības. Mēs esam izveidojuši elektrolīnijas un elektropiegādes tīku. Tas pats arī attiecās uz Austrum Āfriku un Āfriku tuvajiem austrumiem. Tā tad vēlējos tikai pateikt, ka tā saucamais jauktais finansējums tiešām sniedz rezultātus. Un tagad par tiem sektoriem, kuros mēs strādājam, nozarēm. Vissvarīgākais finansējuma piešķīruma sektors ir enerģijas joma. Drīz tam pavisam eh, seko transporta joma. Arvien vairāk eh, mēs eh, finansējām ūdens apgādes un kanalizācijas projektus. Uh, joprojām mēs nepietiekami varbūt atbalstam mazos un vidējos un mikro uzņēmumus, un tomēr tas jau sasniedz 11% no mūsu finansētajiem projektiem. 5% aiziet tā saucamajiem sociālajiem izdevumiem. Es eh, varbūt paskaidrošu mazliet vēlāk, kāpēc finansējums sajaukums nav piemērots tīri sociālu projektu īstenošanai. Un visbeidzot, 3% ir aizgājuši dažādiem citiem projektiem. Uh, Tātad, kāda veida finansējumu mēs atbalstam? 40% ir tiešās investīcijas. Tātad mēs tiešā veidā investējam labuma ņēmēja valstī. Trešā daļa aiziet tehniskās palīdzības nodrošināšanai, proti projekta pārvaldībai, sagatavošanai, dažādu sociālo un vides seku novērtējumu veikšanai. Ļoti būtisks eh, finansējuma procents aiziet projekta procentu likmēs. Jāsaka, ka tas nav adekvāti šādi izmantot naudu, un tomēr tā tas ir. 5% aiziet riska kapitāla nodrošināšanai un 3% garantijās. Ja mēs vēlamies e, izpild, izpildīt mūsu apņemšanās un vēlamies vairāk iesaistīt privāto sektoru, tad mums noteikti vajadzēs daudz spēcīgāk uzsvērt pēdējos divus sektorus. Kādā veidā mēs to varam savietot kopā ar palīdzības efektivitāti? Kā jau es teicu, palīdzības efektivitāte. Mēs vēlamies iesaistīt visus palīdzības sniedzējus un vienlaicīgi nodrošināt efektivitāti un uh, Eiropas palīdzības sniegšanu, jo šādas palīdzības koordinēšana palīdzību padara uh, efektīvāku. Viens no finansējuma sajaukuma nolūkiem ir arī apmainīties ar paraugu praksi. Arī tas, ka finansējuma sajaukums harmonizē procesu, samazina, samazina pārvedumu izmaksas, uh, Un svarīgi ir pieminēt arī to, ka tas eh, ļauj izmantot arī citu finansējumu avotu līdzekļus. Viens ārkārtīgi svarīgs eh, finansējuma kopā salikšanas eh, rezultāts ir tas, ka mums ir izdevies salikt kopā dažādu spēlētāju centienus. Tātad mēs sadarbojamies ar reģionālajām attīstības bankām visos pasaules nostūros, un, piemēram, pagātnē bija vesela virkne finansētāju un vesela virkne finanšu institūciju, kuras nevarēja nekādā veidā savu naudu novirzīt varbūt vieniem un tiem pašiem projektiem. Bet ar mūsu, ar šo finansējumu sajaukumu metodu tas ir izdevies. Tā visa rezultātā Es eh, pavisam droši varu apgalvot, ka viens no visaugstāk motivējošajiem faktoriem šam finansējuma sajaukumam ir tas, ka mēs labāk izmantojam līdzekļus un efektivitāte ir lielāka. Tas veicina sinerģijas ar dažādām finanšu institūcijām, uh, Un šīs institūcijas ir spiestas sadarboties gan projekta identifikācijas, gan sagatavošanas, gan īstenošanas etapos. Un tas savukārt ļauj iesaistīt visus spēlētājus. Noslēgumā vēlētos eh, pastāstīt par to, kas ir panāks līdz šim. Ir svarīgi pieminēt to, ka e, finansējuma sapludināšana nav tikai un vienīgi dažādu finanšu svīru izmantošana. Vienā no iepriekšējām slīdītēm jau rādīju to, ka mums ir izdevies piesaistīt publiskos un arī privātos resursus palīdzībai bet e, ir arī tā saucamais nefinanciāli izmēramais labums, jo Izmantojot finanšu sapludināšanas metodu, mēs pātrinam projektu īstenošanas grafiktu, mēs e, pieprasam labāku finanšu disciplīnu. Vēlētos atgādināt, ka daļa no finanšu sajaukuma mehānismiem tajā ir arī kredīta ņemšanas sada, sadaļa, un tas palielina finanšu disciplīnu labumu guvēju valstī. Uh, Un visbeidzot, ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka tas, ko mēs darām un tas, ko plānojam daru, darīt, pilnībā sasaucās ar Eiropas Savienības attīstības politikā izvirzītajiem mērķiem, kas savukārt sasaucās ar globālajiem un reģionālajiem mērķiem. Un vēlētos vēlreiz un atkārtot uzsvērt, ka projektu izvēlē ir eh, svarīgi uzsvērt vairākus kritērijus. Mums ir jā, mēs vēlamies izvairīties no tirgus kropļošanas, un sniedzot finansējumu projektam, mēs vēlamies redzēt tā pievienoto vērtību. Sistemātiski mēs izvērtējam to, kas notiek dažādos geogrāfiskos rajonos, kas notiek tematiskajās līnijās, kas notiek dažādos eh, ģenerāla direktorātos. Mēs izvērtējam katru projektu individuāli, lai tiešām ņemtu vērā reģionālu kritērijas un vēlētos atkal uzsvērt, ka Eiropas kohēzijas un reģionālās politikas eh, veidošanā mūsu pievienotā vērtība ir tieši tā, ka projekti daudz iegūst gan ilgspējībā, gan arī citos aspektos. Vēlētos šeit apstāties savā slīdītēs un vēlreiz uzsvērt sekojošo. Mēs esam eh, veicinājuši publisko investīciju projektu īstenošanu. 90% no mūsu investīcijām ir ieguldīti publiskos projektos. Uh, Bet, kā jau teicu, finansējuma sapludināšana ļauj mums atbalstīt arī privāto investīciju ieplūšanu projektos. Un tas ir jauns eh, finanšu mehānisms, radošs finansu mehānisms. Kā jau teicu, šajā jomā vēl ir daudz darāmā, ja mēs vēlamies efektīvāk izmantot attīstības palīdzību bet eh, mēs vēlamies eh, uzlabot finansējumu sapludināšanu. Un, lai to panāktu, mēs esam izveidojuši Eiropas Savienības platformu ārēju līdzekļu piesaistīšanai. Šeit mēs sadarbojamies gan ar dalību valstīm, gan ar komisijas atbildīgajiem dienestiem, ar finanšu institūcijām, Eiropas parlamentu, lai mēģinātu uzlabot to, ko esam jau panākuši. Vidustermiņa izvērtēšanā, kas ir pabeigts ETF eh, e un arī kaimiņa attiecību palīdzības eh, instrumentam, ir skaidri parādījies, ka šie instrumenti, kas ir izveidoti, lai labāk īstenot Eiropas Savienības ārējās politikas, ir nesuši savus rezultātus. Mēs regulāri pārskatām mūsu izveidotos instrumentus un domāju, ka būs tikai un godīgi apgalvot, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi piedalās abos līmeņos, gan tehniskajā sagatavošanā, gan politikas veidošanas, veidošanā šai platformai. Un tagad burtiski pēdējie noslēguma vārdi, kādās jomās mēs strādājam. Mums ir divas tehniskās grupas. Pirmā tehniskā grupa, kurā mēs salīdzinām dažādu reģionālo investīciju eh, panākumus, uh, Mēs mēģinām apmainīties ar paraugu praksi un tiešām runāt par to, ko iegūt no šī sapludinātā finansējuma. Un mēs pārskatām arī valdības sniegto finansējumu. Otrā tehniskā grupa, un tas sasaucās ar maniem sākumā teiktajiem vārdiem, mēs mēģinam izveidot vislabāko ietvaru, lai piešķirtais finansējums nestu pievienoto vērtību. Tātad mēs regulāri izvērtējam to, kas projektos ir sasniegts. Mēs šo izvērtējumu veicam saskaņā ar standartizētu procedūru, lai atskaitas no finanšu institūcijām jau būtu standartizētas un atbildētu uz tiem jautājumiem, kas mums šķiet svarīgi. Pirmie eh, tehnisko grupu darba rezultāti tiek gaidām jūnijā, un pēc tam esmu gatavs par to diskutēt. Paldies! Thank you very much. Paldies! Nākamā runātāja ir Sofija Sirtāna, kas vada Pasaules bankā korporatīvo reformu un stratēģijas departamentu. Viņa ir strādājusi dažādos reģionos pārstāvot Pasaules banku, un viņi iepazīstinās mūs ar Pasaules bankas nostāju attiecībā uz sadarbību, attīstību. Thank you. Let me just take a minute to find my presentation. Es tūlīt sameklēšu savu prezentāciju. Which one? So as it's um, being loaded, um, let me explain. Es paskaidrošu, par ko gribu runāt. Gribu piedāvāt jums tādu vispārīgu vīziju un piedāvāt idejas par to, kā panākt vislielāko efektivitāti attīstības palīdzībā. Um, what I want to do is start with giving you a... Vispirms iepazīstināšu jūs ar kontekstu, kāpēc es uzskatu, ka šis jautājums ir nozīmīgs. Pēc tam izklāstīšu Pasaules bankas ieceras, ko var darīt, lai attīstības palīdzība būtu efektīva, un beigās piedāvāšu idejas par sadarbību starp dažādām institūcijām. Pirmais par kontekstu. Iepriekšējais runātājs un arī vadītāja runāja par to, ka 2015. gadā pienāks brīdis, kad ir jābūt īstenotiem tūkstošgadas mērķiem, un liels progress gan ir panākts, bet daudz arī vēl palicis, kas nav izdarīts. Un jautājums pirmkārt ir, kā finansēt visas daudzās un lielās vajadzības, kas ir attīstības palīdzības jomā. Uh, Un ja jūs skatāties uz šo schēmu, tad attīstības palīdzība ir neliela daļa no tā, kādā veidā vispār tiek sniegta palīdzība attīstības valstīm. Lielākā daļa nāk no privātā sektora dažādās, dažādos veidos. Pēdējā gadā, ņemot vērā krīzi, uh, um, attīstības palīdzība ir samazinājusies, neraugoties uz to, ka valstis, kuras arī cieta no krīzes, centās šo atbalstu palielināt, bet tomēr tas ir samazinājies. Arī šeit es runāju arī par to, ka netika īstenot Monterejas mērķi. And if you look at the, the larger flows, those coming from the private sector in at lielākā daļa naudas plūsmas nāk no privātā sektora. Šeit ir ļoti lielas svārstības. Var redzēt, ka gandrīz par 40% uh, 2009. gadā ir bijis kritums. Un arī vismazāk attīstītās valsts ir saņēmušas daudz mazāku palīdzību uh, nekā tā sākotnēji tika solīta. Un visā šajā kontekstā cenšoties uh, palielināt attīstības palīdzības efektu, tas kļūst par galveno uzdevumu, proti, kā mēs varam šo ietekmi uh, palielināt, padarīt to maksimāli efektīvu. Mēs domājam, ka pirmkārt ir uh, jābūt lielākai efektivitātei. Tad oficiālai attīstības palīdzībai ir jākļūst pirmkārt daudz efektīvākai, un es izklāstīšu, kā mēs to kopā varam panākt. Vispirms par palīdzības efektivitāti. Uh, Kā jūs atceraties, starptautiskā sabiedrība vairāk kārt ir tikusies gan Monterejā, gan Parīzē, gan Akrā, lai apspriestu attīstības palīdzības efektivitāti, un katreiz mēs vienojamies par to, ka šo efektivitāti var palielināt, izmantojot loģiskus principus, pēc kuriem organizēt darbu. Work, uh, it un palīdzība ir efektīvāka, ja tā ir saskaņot ar dalībvalstu stratēģijām, ar valdību izstrādātām stratēģijām, ja valdība arī uzņemas vadību un zina, kas notiek, un palīdzība tiek integrēta valsts attīstības politikā. Šeit nu, svarīga sadarbība ar dažādiem partneriem, pēc iespējas efektīvāk jāizmanto valstī esošās sistēmas un, protams, jāsadarbojas pēc iespējas labāk gan divpusēji, gan daudzpusēji ar devējiem vai donoriem. Un kā jūs redzat šajā schēmā, šie principi joprojām ir spēkā, Un tomēr progress nav tik labs, kā mēs to būtu vēlējušies. Bet mēs domājam, ka ar to nepietiek, ka var darīt vēl vairāk, lai attīstība būtu efektīvāka, lai palīdzība būtu efektīvāka, lai rezultāti būtu maksimāli labi, ir pirmkārt Mums ir vajadzīgs tāds rezultātu ietvars, kurā rezultātus novērtēt, ir jāspēj definēt mērķi, jāspēj definēt rezultāts kopā ar saņemošajām valstīm. Un mērķiem ir jābūt ļoti skaidriem, tādiem, ko ir iespējams monitorēt, uzraudzīt, pārbaudīt vai izvērtēt. Te tiek izmantotas valstu stratēģijas programmas un mērķi, ko ir noteikusi starptautiskā attīstības kopiena. Tāpat mēs izmantojam atgriezenisko saikni, izvērtējot rezultātus, lai novērtētu, kas ir bijis efektīvs un kas nav darbojies, kādas metodoloģijas ir labas, kas vislabāk darbojas noteiktā vidē, noteiktos apstākļos Un kritisks elements ir arī um, tā saucamā piegādes uh, zinātne vai ekspertīze. Mēs apmaināmies ar labo praksi, arī Uh, par to, kāda tehnika vai tehniskie līdzekļi vislabāk darbojās, kādas metodes un tā tālāk. Tāpat uzskatām, ka jānodrošina caurskatāmība un atvērtība, lai palīdzība būtu efektīva. Lielākoties tas ir tāpēc, ka atvērtība un caurskatāmība ir saistīts ar pārskatu atbildību, un tas attiec ne tikai uz devējiem, bet arī uz saņemošo valstu valdībām un citām atbildīgām iestādēm. Tas ir būtiski arī ņemot vērā nodokļu iestādes un līdz ar to arī nodokļu ieņēmumi tiek optimizēti. Un mums ir jābūt, jāpadara informācija pēc iespējas pieejamāk, cilvēkiem ir jābūt informētiem, un arī atgriezenisko saikni var uzlabot un izmantot dažādas metodes. Galvenokārt tas, protams, ir attiecis uz saņemošajām valstīm, un um, Tas saistās arī ar pārskatu izstrādi par to, kāda palīdzība ir sniegta un kādā veidā tas ir noticis. Viens no instrumentiem, ko esam izstrādājuši kopā ar um, devējiem, tas ir tā saucamais geokartēšanas, geokartēšanas instruments. Tas parāda, ļauj iepazīties ar to, kur kādi projekti un cik daudz ir tikuši īstenot, kur kaut kas varbūt ir pārklājies, kur kādai valstī redzami attiecīgi kādi baltie plankumi, kur palīdzības ir pietrūcis, un tas viss tiek aktualizēts reālajā laikā. Un Ir jāsaprot, ka neraugoties uz to, um, neko mēs nevaram izdarīt, ja nav statistikas datus, kuriem var paļauties, kuriem var ticēt. Nevar Uh, saprast, kur ir nepieciešama palīdzība, ja jums nav ticama statistikas data. Un šajā ziņā tiešām ļoti daudz informācijas pietrūks, sevišķi nabadzīgās valstīs. Dienvidu Āzijā un, su, un zem Sahāras Āfrikā. Jāsaka, ka statistiku sistēma, sistēma ir visnotaļ zēmu attīstīta. Pēdējos gados mēs arvien vairāk sniedzam palīdzību, un šī problēma ir kļuvusi īpaši asa ko mēs esam uh, darījuši sadarbojoties ar ANO. Mēs esam mēģinājuši uh, novērst šo datu iztrūkumu. Un tagad daži vārdi. Tagad par to, kā uh, līdzsvarojas privātā sektora palīdzība ar oficiālo attīstības palīdzību. Šeit, protams, runa ir par pašu resursiem cita starpā. Valstīm līdz ar to nav tik ļoti jābūt atkarīgām no oficiālās palīdzības, un kā jūs šeit redzat, <clears throat> progress jau ir panākts, bet Um, šeit rādītāji ir ļoti atšķirīgi dažādās valstīs. Tāpat var redzēt arī, cik daudz, cik lieli ir bijuši nodokļu ieņēmumi. Un te var redzēt, ka, var redzēt, ka ir nu, bijis pat nodokļu ieņēmumu samazinājums salīdzinot ar agrākiem gadiem. Uh, sākot saņemt attīstības palīdzību. Un runājot par privātā sektora uh, palīdzību, protams, kā arī šeit daudz ko var uzlabot. Pir pirmkārt, privātās publiskās partnerības. Tām ir liela ietekme, tās var finansēt dažādas programmas, tās papildina oficiālo attīstības uh, palīdzību, gan uh, attīstot regulatīvo ietvaru un tā tālāk. Tad ir inovatīvas finansējuma struktūras. Daži piemēri. Piemēram, tā saucama agrizalts iniciatīva. Uh, Šeit jūs redzat sektorus, kas saņem palīdzību, tiek novērtēts arī palīdzības efekts. Tad vēl viens ir tā saucamais startautiskais finansējuma instruments imunizācijai. Tas saistās ar palīdzību vakcinācijas projektiem un pasākumiem. Un arī šeit, protams, attīstības valstīs tas ir ļoti būtisks aspekts. Mēs, protams, cenšamies arī aktivizēt palīdzību no finanšu kapitāla tirgus dalībniekiem. Un daudzās valstīs uzrunājam arī pensiju fondus un citus fondus, Uh, apdrošināšanas sabiedrības, investīciju fondus un informējam viņus par to, cik lielu palīdzību arī viņi var sniegt, lai palīdzētu nodrošināt attīstības palīdzību. Un tas viss būs, ir efektīvāks, ja partneri sadarbojas, ja sadarbība notiek raiti un bez šķēršļiem. Ir svarīgi, lai sadarbība tiktu koordinēta un būtu svarīgi, lai būtu viens tāds indikātors vai kritērija vai pazomju kopums, ko izmantot, kas būtu vienots, kas atvieglotu gan uh, ietvara izmantošanu, gan arī rezultātu novērtēšanu. Un noslēgumā gribu teikt, ka dažādos veidos var ef padarīt palīdzību efektīvāk, bet svarīgi ir, lai mēs to darītu kopā. Man ir vēl tikai divi attēli, ko es gribu parādīt. Šeit jūs redzat to, kāda sadarbība notiek e starp Eiropas Savienību un Pasaules banku. Mēs, protams, turpināsim sadarboties līdz 2015. gadam esošajā ietvarā. Mēs ceram, ka komisija mums palīdzēs uh, attiecībā uz statistikas datu savākšanu, kas ir ļoti svarīgi. Tāpat turpināsim sadarbību dalībvalstu līmenī. Um, piesaistot nacionālās stratēģijas, izmantojot tās palīdzības piešķiršanā un inovatīvā finansējuma instrumenta ietvaros saistībā ar tā saucamiem sapuldinātajiem fondiem arī turpināsim sadarbību. Paldies! I want to thank Mrs. Paldies, uh, Sirtens kundzei. Un eh, ejot tālāk, mūsu pēdējais referents šo, šī sanāksmes pirmajā panelī ir Džesa Grifita kungs, Eurodāta direktors. Viņam ir um, pieredze attīstot uh, uh, finanšu attīstības politikas, un viņš tieši par to mums arī pastāstīs šodien. Uh, Paldies uh, par ielūgumu un par to, to vārdu. Es, uh, man pieklājīgi būtu jāsaka, kas piekrīt iepriekšējiem runātājiem un paturpināšu viņu iesākto, bet, uh, diemžēl, šodien es to nevaru teikt. Es, man jāiebilst pret to, ko teica iepriekšējie runātāji, un es nemaz nepiekrītu tam, ko viņi mums stāstīja. Bet, nu labi, pie tā es vēl atgriezīšos. Meklējot e, inovācijas un uh, kaut ko jaunu, jaunus mehānismus, neaizmirsīsim, ka mums ir milzīga vajadzība izmantot arī tradicionālus resursus. Mēs te daudz runājam par um, privātā finansējuma uh, sajaukšanu ar pārējiem finansējuma avotiem, bet eh, šī ir ļoti riskanta metode, nevajadzētu par to pārāk priecāties. Turklāt mums būtu jādara viss, lai atbalstītu pašmā resursu mobilizāciju. Te daži piemēri, ko es eh, te pieminu. Mēs varam cīnīties ar mm, nelikumīgām finanšu plūsmām un uh, Mēs varam izmantot publisku iepirkumu procedūru, lai atbalstītu pašmāju stratēģijas un uzņēmumus. Šie trīs punkti ir manas prioritātes šodienas referātā. Es sākšu ar to, ka mums ir milzīga vajadzība pēc publiskiem resursiem. Ja vēlamies pēc 2015. gada Mm, pilnībā izskaust nabadzību, mums ir nepieciešami papildu resursi. Uh, SAU jau piešķir 60 miljārdus gadā šim mērķim. No ANO katru gadu nāk viens triljons, lai cīnītos pret nabadzību. Uh, mums ir uh, galu galā 37 valstis, kur ieņēmumi ir ārkārtīgi zemi. Uh, Un uh, šīm valstīm ir jāpalīdz ar piekļuvi dzeramajam ūdenim, ar uh, infrastruktūras uzlabošanu un citām lietām. Tas mani noved pie nākamā slaida - privātā finansējuma svirošana. Šis punkts paliek ārkārtīgi problemātisks. Vispirms uh, mēs te tendējamies, mēs te parasti um, sekojam tirgumu. Visas starptautiskās organizācijas uh, pēta tirgu, um, izpēta tendences un trīs ceturdaļas no finansējuma rezultātā saņem valstis ar vidējo ienākumu. Turklāt um, nauda tiek piešķirta arī valstīm ar ieguves rūpniecību, kas nav visnabadzīgākās. Tātad privātais finansējums, ko atbalsta uh, publiskais finansējums, uh, iet uh, pa ierastām sliedēm, un um, tas liek uzdot jautājumu, kādā veidā notiek šī svīrošana. Te mums daudz vairāk jāsaprot. Mēs dzirdējām no komisijas skaitļus 30 pret 1, runājot um, par uh, salīdzinājumu. No tā rodas papildu jautājumi. Kādā veidā šie privāti investori veic savas investīcijas? Turklāt, ja esat uh, eh, neliels uh, eh, investors, tad uh, ir bijuši salīdzinājumi arī viens pret simts, ne tikai viens pret trīsdesmit. Un ja jūsu daļa ir tikai viena simtdaļa no investīcijām, tad kurš noteiks, kur aiziet jūsu ieguldītā nauda? Turklāt um, rodas um, tās augtās um, iespēju izmaksas. Mm. Mēs uh, mēģinām piesaistīt publisku privāto finansējumu, bet mēs šos piesaistītos uh, līdzekļus nevaram izmantot vienmēr uh, mērķiem, kuriem tiek izlietots publisks finansējums. Pasaules banka tikko publiskoja ziņojumu par uh, privāto finanšu sektoru attīstības valstīs un noslēdz, ka Pasaules banka nav bijis iespējams novērtēt šo investīciju sociālo ietekmi, kaut arī šīs investīcijas veidoja 40% no Pasaules bankas portfeļa. Un šeit trūkst caurskatāmības. Un nākamais jautājums ir par uh, aktīviem un pasīviem. Tātad, ja mums kaut kas noiet greizi, ja rodas parādi, kurš, to, kurš par to maksās? Varat teikt, ja mums ir ierobežoti privāti resursi, daži varētu teikt, tad mums jāizmanto vairāk publisko vairāk kombinācija ar publiskiem resursiem, bet nevienmēr tas mūs noved pie mērķa. Alternatīva. Kā izmantot Eiropas attīstības resursus, lai atbalstītu pašmāju resursu mobilizāciju attīstības valstīs? Jūs redzat grafiku, kas tapis pagājušā gada beigās. Jūs redzat visas, re, visus resursus, at, kas ir attīstības valstīm. Uh, Zilā krāsā redzat pašmā resursus, kur summas ir daudz lielākas par visiem citiem postiņiem. Publiski ieņēmumi 30% no IKP, privātās investīcijas ir tiešām ļoti augstas, pārsniedz pašmā resursus citur. Un skaitļi kas iezīmēti sarkanām, mēs redzēsim, ka uh, publiski ieņēmumi ir daudz lielāki uh, salīdzinot ar uh, valdības aizdevumiem, piemēram. Tad mums jāturpina strādāt pie um, naudas atmazgāšanas, apkarošanas un uh, citu nelegālu naudas novadīšanas veidu apkarošanas. Nākamais jautājums, kā mēs izmantojam palīdzību privātajā sektorā. Un mēs redzam, ka vairāk par pusi no visiem līdzekļiem tiek investēts izmantojot privāto sektoru ar preču un pakalpojumu iepirkumu procedūru. Divas trešdaļas saņem uzņēmumi no SAO valstīm. Tas nozīmē, uh, ka mēs mūsu palīdzības naudu uh, kanalizējam, izmantojot uh, pašvalstis. Mums daudz vairāk uh, mērķu tiktu sasniegti, ja mēs izmantotu uzņēmumus attīstības valstīs, bet grafikā jūs redzat, kaut arī mums ir pienākums atsaistīt palīdzību. Uh, un vairs neizmantot to, lai atbalstītu privāto sektoru bagātajās valstīs. 60% joprojām neformāli ir piesaistīti dažāda veida iepirkumiem. Un tā kā šeit mēs daudz ko varam uzlabot. Noslēgumā neaizmirsīsim, ka mums ir nepieciešami uh, pašmāju publiski resursi. Mums jābūt um, ļoti piesardzīgiem privāto finanšu svirošanā, jo te rodas neparedzētas sekas. Mums uh, jāveic šādu pasākumu monitorings un uh, mums jāatbalsta pašmā resursu mobilizācija, lai apkarotu nelikumīgas finanšu plūsmas un mums jāizmanto publiski iepirkumi, lai atbalstītu um, attīstības valstu stratēģijas, nevis mūsu pašu, jeb bagāto valstu um, tirgus. Paldies! Šeit mēs pabeidzam pirmo paneli un ejam tālāk uz nākamo. Otrajā panelī mēs runāsim par geogrāfiskiem reģioniem kas, eh, kam izdodas vislabāk tik galā ar grūtībām. Pirmais eksperts eh, ir Dirks Vilems Tvelde. Eh, viņš vada starptautisko ekonomikas un attīstības grupu um, Azjūras teritorija attīstības institūtā. Viņš uh, daudz ir strādājis pie resursu sajaukšanas, uh, projektiem 2011. gadā. Un tagad eh, Tvelda kungs kritiski pastāstīs mums par ES eh, e sajaukšanas kapacitātēm un kā tās tiek izmantotas. Lūdzu, Tvelda kungs. Thank you very much indeed for, uh, for inviting me. Uh... Jā, paldies, ka esat mani uzaicinājuši runāt par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu runājot par šīm finansējuma sapludināšanas schēmām un vēlētos jūs iepazīstināt ar to, ko mēs esam darījuši. Mēs esam veikuši vairākus, izp vairākus pētījumus par to, kā Eiropā šīs finansējums apludinājums tiek izmantots. Vēlos pieskarties trim galvenajām tēmām. Vispirms ieskicēšu situāciju, kādos apstākļos eh, finansējums apludināšana notiek. Mēs eh, runājam par, palīd, par attīstības palīdzību un bieži vien situācijās tas eh, valstīm ir vienīgais finansējuma avots konkrētajam projektam un ir arī tā, ka ir pieejami vairāk citi finansējuma avoti. Protams, ir jārunā par Eiropas Savienības e, finansējumu sapludināšanas instrumentiem, bet e, kaut ko no tā pie. E, bet par to runās arī Hosē, tāpēc vēlētos mazliet parunāt arī par izaicinājumiem, ar ko sastopas šāds finansējuma modē, modelis. Un mēs esam veikuši vairākus ODA pētījumus, kas attiecās tieši uz finansējumu sapludināšanu. To esam veikuši kopā ar ETTG un ar ODI. Vispirmām kārtām paraudzīsimies uz vispārīgo situāciju finansējumā, bija jau tāda runātāja, kas tam pieskārās savās prezentācijās, piemēram, iepriekšējā prezentācija runāja par pašmāju finansējumu resursiem, un tas ir ārkārtīgi būtisks finansējuma avots. Vienlaicīgi svarīgi runāt arī par ārējo finansējumu, kurš šobrīd strauji mājās. Piemēram, privātais kapitāls, kurš šobrīd tiek novirzīts uz Zemsahāras, Sahā, Zemsahāras projektiem, ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet e, ir arī citi, kuru aktīvi pieaug un arī obligāciju plūsma ir pieaugusi. Piemēram, šobrīd ir ļoti daudzas Āfrikas valsts, kuras ir izlaidušas obligācijas, tādējādi mēģinot nosekt savus parādus un neieslīgt pārāk milzīgos parādos. Tad ir vesela virkne citu finanšu plūsmu, mēs runājam palīdzību, pal tirsniecības palīdzība un dažādi citi citi momenti. Piemēram, tā, tā tad mēs runājam par pasauli, kurā finansējums ir pieejams daudzos un dažādos modeļos. Sapludināšana piedāvā gan tiešu finansējumu, gan arī aizņēmumu. Aizņēmumu saņēmē valstī. Un e, šis aizņēmums, ņemot vērā šo sapludināto finansējumu, var pat pieaugt piemēram, Zemsahāras Āfrikā parādi ir pietiekami stabili, un šobrīd tas ir nedaudz pieaudzis. E, tas vienmēr tiek rēķināts kā IKP attiecībā pret eksportu, un e, pēdējā laikā ņemot vērā finanšu krīzes uh, apsvērums, un šis te attiecība IKP pret uh, eksportu ir palikusi pietiekami stabila. Es vēlētos ierosināt paraudzīties uz to, kas notiek šobrīd, un eh, saņēmēja valsts vēlas papildus finansējumu, tās vēlas finansēt infrastruktūras projektus un tās vēlas saņemt lielāku finansējumu nekā tikai attīstības palīdzība vien spēja sniegt. Uh, Pēdējais, ko pavisam nesen diskutējām ar Odī, ir Ruandas eh, obligāciju izdošana. Runiet par 40 miljoniem, vairākas no tām ir bijušas vairākas reizes jau pārakstīts un vēlreiz sektas ar obligācijām, un tāpēc ir nepieciešams papildināt finansējumu. Tāpēc eh, finansējuma palīdzība ir daļa no saņemtā finansējuma. Pie tam e, šai palīdzībai ir jātiek uzskatītai nevis kā atsevišķai finansējuma plūsmai vienreizējai, bet gan kā pakotnēji. Mēs runājam gan par energo infrastruktūrām, piemēram, ja kāda valsts vēlas uzbūvēt e, elektrostaciju un vēlas zināt, kā finansēt šādu milzīgu projektu, vai te, tās būs ārvalstu investīcijas, vai tas būs aizņēmums, vai tā būs vienkārši attīstības palīdzība, jo ja tas ir infrastruktūras un vai energo projekts, tas var veicināt eh, ekonomisko pieaugumu, tādējādi veicinot arī pašmāju resursu palielināšanos, cīnoties cīņā pret eh, nabadzību, veselības uzlabošanu un izglītošanu. Tātad mēs runājam par pakotnēm, un no šāda aspekta vaidu raugoties šīs uh, sapludinātās finansējuma schēmas ir ļoti veiksmīgas. Protams, institucionālais ietvars, kādā tiek sniegta šī palīdzība, ir vesela virkne aspektu un ir ļoti daudz finansējuma institūciju, arī, piemēram, dažādas divpusējas institūcijas EDF, EXIM, IDA, IFC, arī apvienotā karaliste, protams, tā nav investīcija banka, tomēr apvienotā karaliste ir ārkārtīgi būtisks finansētājs, arī filantropisti, filantropi un dažādi citi avoti. Viens aspekts, eh, ko mēs varētu darīt, ir visus šos resursus sapludināt kopā. Arī mm, divpusējā sadarbībā Vācija, Francija, piemēram, var sapludināt savus resursus, mēģi, mēģinot finansēt kādu projektu. Tā jau daudz rīkojās. Un eh, Eiropas līmenī arī mēs to varētu piemērot. Nevēlos varbūt runāt pārāk daudz par šīm sapludināšanas schēmām, jūs jau dzirdējāt to no komisijas viedokļa, no komisijas pārstāvja mutes. Galvenais ir uzsvērt to, ka šis finansējums tiek izmantots veselai virknē iemeslu, un tomēr mēs varam, teiksim, finansēt ietekmes seku novērtējumu, kas ir nepieciešams, lai investīcijas tiktu piesaistīts, jo ja nav ietekmes saku novērtējumu, tad eh, projektu īstenot nevar. Un eh, vairāk no projektiem, lai eh, tiktu pabeigts viņa sagatavošanas darbs, var paiet pat četri gadi, un šo četru gadu laikā kādam tas viss ir jāfinansē, tas pat nav pats projekts. Un tā pavisam mm, kopīgi runājot, mēs mēģinam šos projektus patuvināt to finansiālai izpildē. Noteikti būsiet dzirdējuši par statistiku, bet e, šie skaitļi tiešām ir uzticami, un e, pie tam viņi ir tādi, uh, nav pārāk lieli. Mēs runājām arī par svirošanu. Pie tā arī esmu pieskāries. Un tagad eh, mans pēdējais, mana pēdē, mans pēdējais eh, diapozitīvs. Kas tad ir labs šajā sapludināšanas schēmās? Vispirms eh, tas palielina finanšu plūsmu, pretējā gadījumā varbūt finansējums no citiem avotiem netiktu saņemts. Kā jau es teicu, viens no piemēriem varētu būt ietekmes seku novērtējums tas veicina arī finansējumu piesaisti, un pirmajā prezentācijā jau tas tika uzsvērts, ka raugo, raugoties uz attīstības saistošajiem mērķiem, tad bieži vien transporta infrastruktūra vai arī citas infru, infrastruktūras neeksistē, un to izveidē ir domāts šis sapludinātais finansējums. Otrakārt ir ļoti augsti um, ļoti augsti um, svirošanas rādītāji un uh, diez vai būs iespējams uzcelt um, elektrostaciju tikai un vienīgi balstoties uz finansējumu, ko citi piešķir no ārpuses. Protams, mums ir nepieciešama resursu pakotne. Un, protams, tam ir nepieciešama arī koordinācija, jo ja abas iesaistītās puses vēlas piedāvāt finansējumu, bet pieprasa arī pašresursus, tad um, ir jābūt kādam, kas to visu nosedz. Ir pieejama arī komisijas eh, finansējuma avoti, bet ir jābūt koordinācijai. Protams, nabadzības apkarošanas mēķi ir ārkārtīgi labi. Tagad varbūt eh, nedaudz par izaicinājumiem. Vispirmām kārtām par definīciju. Oda definīcija. Cik lielā mērā jaunās e, sapludinātā finansējuma schēmas nāk no ODA? Un eh, domājot par eh, ODA kā tādu, vai tas nāktu no Pasaules eh, bankas vai arī no citiem investējumu, finansēju, citām finansu institūcijām, tad ir jārunā par ODU un, protams, jautājums par to, kam vajadzētu pārvaldīt šīs sapludinātā finansējuma schēmas, tad bieži vien ODA nemaz nav iesaistīta. Un bieži vien tikai maza daļa iet caur odu. Bet eh, diskusijas būs nepieciešams. Ja tā ir finansējuma pakotne, daļa nāk no ODA, daļa no cita finansējuma avota, ir jāpārdomā par to, ko tas viss mums sniegs nākotnē. Ir valstis, kuras eh, pagātnē ir rīkojušās savādāk, uh, un tagad eh, pārdomā savus eh, ārējās sadarbības mērķus, un Oda šajos mērķos ir mērķis pats par sevi. Un eh, varbūt būtiskāks jautājums ir par procentu likmēm, par procentu likmēm un svirošanu un Jose un Džoša jau pieminēja, un no politiskā viedokļa raugoties es esmu pa vidu ir pilnīgi godīgi apgalvot, ka no 1 līdz 30 svirošanas eh, spektrs nenozīmē, ka ir jābūt vai nu 1 vai 30, varbūt viss arī pa vidu. Un tāpēc ir jābūt daudz detalizētākam skatījumam. Mēs esam strādājuši ar finansējumu sniedzējiem attīstības palīdzībai un iespējams, ka vajadzētu piesaistīt arī privātos sektors dažādas e, organizācijas un dažādas reģionālos spēlētājus, arī dažādas institūcijas. Esmu jau padomājis par šo jautājumu, ko viņi, ko šīs institūcijas var piedāvāt. Un raugoties uz viņu ikgadējo, atska raugoties viņu ikgadējā atskaitē, katrs mēģina it kā šo svirošanu pacelt augstākā, la laciņu pacelt arvien augstāk, un sanāk tāda kā stīvēšanās, kurš ir ieguldījis vairāk. Un tomēr investīciju eh, noteicošie faktori jau visiem ir vienādi. Mēs varam runāt par citiem kritērijiem, kas tiek pieprasīti investīcijām, un eh, dažādas finanšu institūcijas palīdz palielināt investīcijas eh, attiecībā uz IKP. Pozitīvi rezultāti ir vērojami, bet nevienmēr un ne visur, jo ir ļoti plašs spektrs, kādā veidā institūcijas īsteno šos attīstības projektus, un, piemēram, ir tādas institūcijas, kuras vienā projekta gadījumā pieprasa 0,2, un ir arī tādas, kuras eh, šajā svirošanā pieprasa pāri par vienu dolāru. Tātad ir tādi projekti, kuri ir kat, savu veidu katalizatori un ir tādi, kuri tādi nav. Mums noteikti vajadzētu e, padomāt par to, kāds ir finansējums apludinājums arī šādās situācijās. Un šeit piekrītu Džesijas teiktajām. Tagad par pārvaldību. Mūsu veiktajā pētījumā mēs tieši raudzējāmies uz projektu pārvaldību, un šeit ir divas galēji, galēji, ir divas galējīs. Galējības ir tāda, kur apgalvo, ka ir jābūt pārvaldībai pēc iespējas tuvāk projektu izpildēji, un ir savukārt tāda, kur uzskata, ka vai privātais sektors ir iesaistīts, un vai finansētājs ir privāta kompānija vai nē, un vai tas vēlas uzņemties riskus un vai vēlas ieguldīt vai nē. Protams, ka privāts investētājs vēlēsies redzēt labumu savai ieguldītajai naudai. Un eh, bieži vien un eh, attīstības palīdzības institūciju, institūcijas, kuras eh, vēlas iegūt finansiālu labumu. Protams, vēlas īstenot konkrētus kritērijus un ir savukārt tādas institūcijas un organizācijas, kuras šādi nerīkojas. Un ja ir šajā sapludinājumā abas šīs daļas, tad aktuāls ir jautājums, kuru schēmu piemēros konkrētajam finansējumam, tā saucamo labdarības schēmu vai labuma guvēja schēmu. Un e, kas to tā tad nosaka? Vai to vairāk nosaka vienkārši finansējuma došana vai tirgus likumi? Un nākamais, vai vairāk šos e, finansējumus novirzīt uz reģionāliem projektiem vai uz tematiskiem projektiem. Šobrīd e, ir ļoti interesanta sistēma īstenota. Mēs vēlamies īstenot arī klimata projektus. Cik daudz aiziet reģionālām schēmām un cik daudz nē? Cik daudz ir jāaiziet uz konkrētām valstīm? kurām valstīm ir augstāks eh, aizņēmuma procents un uh, varbūt kā tās, kuras vēlas vairāk redzēt uh, tirgus likumu piemērot, kā mēs varam sapludināt kopā šīs abas neatkarīgās puses. Šeit vēl nepieciešams papildus darbs. Un noslēgumā, kāda ir saikne ar privāto sektoru? jo pirmajā prezentācijā parādījās, ka galvenais šo projektu nolūks ir finansēt publiskā sektora projektus. Un paraugoties uz schēmām, kas tika īstenot pirms diviem gadiem, tad visi tie tika īstenot privātajā sektorā. Un es personīgi neuzskatu, ka mums nevajadzētu pieprasīt uh, lai palīdzība tiktu novirzīta privātajam sektoram, jo ir arī tādi privātie projekti, kas ir ārkārtīgi veiksmīgi jo uzņēmumi, kas ir dzīvot spējīgi un ar augstu ražošanas koeficientu, rada jaunas darba vietas un var nodrošināt augstāku pašmāju resursu mobilizāciju. Jautājums ir aktuāls, kā labāk sadarboties ar privāto sektoru un vai šīs schēmas ir labs uh, metodiskais garants, bet noslēgumā var droši apgalvot, ka tas ir jauns veids, kā strādāt. Jauns veids, kurā ir sapludināti vairāki resursi, bet ir daudz institūcijas, kuras šādā veidā jau iedomājās, vai tās būtu BRIK valstis, vai ķīnieši, vai ASV. Bet ir ļoti svarīgi sapludināt šos finanšu resursus. Un tomēr mums ir ārkārtīgi uzmanīgi jāpadomā par eh, pārvaldību nākotnē, kādā veidā mēs izvēlamies instrumentus un kurus mēs tomēr no visa instrumentu bloka izvēlamies. Paldies! Thank you very much for the Paldies par jūsu prezentāciju. Nākamais ir pirmais. Pirmais pētījums uh, Rietumu Balkānu valstis, sadarbība ar startotiskām finanšu institūcijām, tieši valstīm, kas grasās pievienoties Eiropas Savienībai. Uh, Mūsu eksperti ir Alessandro Carano, kurš pārstāv Eiropas investīciju banku. Viņš ir palīdzējis veidot Eiropas Savienības finanšu sadarbības attīstības palīdzības platformu, veidojis šo sapludināšanas mehānismu, un Massimo Čingolāni arī ir Eiropas investīciju bankas pārstāvis, kurš strādā, kurš ir mm, pārvaldes konsultants un strādā ar operācijām Eiropas Savienībā un kandidātu valstīs. Paldies! Paldies par uzaicinājumu. Es runāšu desmit minūtes, bet kolēģi savukārt atbildēs uz jūsu jautājumiem. I will first introduce uh, what is the EIB approach towards blending, uh, with the main focus on the creation. Tātad pirmkārt par Eiropas investīciju bankas attieksmi pret sapludināšanu un tās iecerēm, un mans kolēģis piedāvās dažus piemērus un stāstīs arī par pieredzi šajā ietvarā. Un tāpat Viņš pastāstīs, kādus instrumentus mēs taisamies izmantot nākotnē līdzīgās schēmās. Mazliet par Eiropas investīcija bankas investi darbību ārpus Eiropas Savienības. Mēs vienlaikus atbalstām Eiropas ārējo politiku, sevišķi paplašināšanās jomu. Uh, piedāvājam uh, sadarbību arī vides politikā, finanšu palīdzību un 10% no mūsu, no mūsu gada aktivitātēm, tie ir apmēram 7 miljārdi gadā, kas uh, nonāk valstīs ārpus Eiropas Savienības gan publiskiem, gan privātajiem projektiem. Uh, un mūsu mandāts, tas atbilst Eiropas Savienības daudzgadu finanšu schēmai, un tas ir ļoti būtiski, jo šis instruments ļauj kombinēt dažādus finansējuma avotus, un sevišķi tas ir piesaistīts garantijām, kas ir Eiropas Savienības budžetam. Līdz ar to tas ļauj Nu, tā teikt, eh, gar, apdrošināties, nodrošināties pret risku. Eiropas investīcija bankai darbojoties ārpus Eiropas Savienības. Mēs tad sniedzam aizdevumus, ko paši aizdev, aizņemamies starptautiskā finanšu tirgū. Un gandrīz 30 miljārdi ir kopējais aizdevumu apjoms. Un šos aizņēmumus, kā es jau teicu, mēs iegūstam startautiskajā kapitāla tirgu nākamajā finanšu ietvarā mandātu tikko ir piešķīrusi Eiropas komisija, un to aps, apspriedīs drīzumā arī Eiropas saimnības padome. Un šis mandāts ne tikai dod garantijas, bet um, izveido arī politikas ietvaru, piemēram, par platformas veidošanu, sapludināšanu un tā tālāk, tad mūsu uh, aktivitāšu efektes, izmērīšana, tas viss, um, to visu mandāts ietver. Tad mazliet tagad konkrētāk par sapludināšanu. Mums ir diezgan daudz jau pieredzes šajā jomā. Mēs sadarbojamies ar citām institūcijām, kas izmanto sapludināšanas instrumentu. Es um, neatkārtošu to, ko teica jau citi, bet runājot par svirošanu, es piekrītu tam, kas tika teikts. Tas ir labs instruments, bet bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz skaitļiem, kas tika citēti. Jo šeit uh, pastāv dažādas tādas interpretācijas iespējas un um, svirošana nekādā gadījumā nav kaut kas tāds, kas vienkārši ražo naudu, bet šeit uh, tas ir vienkārši veids, kā izmantot finanšu resursus vienlaikus ar ekspertīzi un lai nodrošinātu uh, politisko mērķu sasniegšanu un labu efektu. Protams, līdz ar to finansiālā palīdzība ir efektīvāka, projekti ir ilgtspējīgāki, bet tas ir izskaidrojams arī ar to, ka mēs piemērojam ļoti skaidrus standartus attiecībās to, kā ir jānotiek kredītu vai aizdevumu atmaksai un tas attiecās gan uz uh, vides sociālajiem standartiem, uz publisko iepirkumu un tā tālāk. Tas tā ir mūsu. Tas ir viens no mūsu lielākajiem aktivitātes, lielākajām jomām. Tāpat vairāki kolēģi runāja par sadarbību un sadarbības koordināciju starp iesaistītajām pusēm. Piemēram, mēs esam izveidojuši ietvaru sadarbībai ar komisiju un Eiropas investīciju banku valstīs ārpus Eiropas Savienības. Uh, Mēs darbojāmies dažādos reģionos, galvenokārt tur, kur atrodas uh, kandidātu valstis. Mēs īstenojam tādu sadarbību, sākot jau no paša agrākā sākotnējā projektu līmeņa. Piedalāmies līdzfinansējumā, un pēdējos divu gadu laikā mūsu līdzfinansējums ir pieaudzis trīs reizes, kopš šis ietvars ir izveidots Kopumā mūsu projekti tiek līdzfinansēti kopā ar citām attīstības bankām un citām startautiskām institūcijām. Vēl cits piemērs ir divpusējā uh, divpusējā iniciatīva, piemēram, Subsahāras Āfrikā, un arī šeit mēs uh, pilnībā uzsākam sadarbību sākot no paša sākuma un varam arī līdz ar to izvēlēties, kura, invest, kura organizācija ir visvairāk piemērotā, lai uzņemtos vadību, kuras kompetence ļauj tai vislabāk izpausties noteiktas programmas īstenošanā galvenā finansēšanas institūcija, tad ir galvenā, veido galveno saskarni ar uh, to pusi, kurai nauda tiek aizdota, un mēs paļaujamies uz to, ka tātad vadošā institūcija rīkosies saprātīgi un ietvara, tātad, um, noteikumu ietvaros presented also by the World Bank. Now we come to the Un tagad īpašs piemērs par VBIF. Tas ir investīciju ietvars Rietumu Balkānu valstīm. Tas instruments dibināts 2009. gadā Mm, sākotnēji instruments nedarbojās ideāli, jo vajadzēja tikt skaidrībā par noteikumiem šī instrumenta izmantošanā. Te vairāk es domāju pārvaldības aspekts, kur bija jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tiešām uh, devēju intereses uh, nebūtu pretrunā ar saņēmēju interesēm. Uh, un tas prasīja zināmu laiku, bet tomēr esam priecīgi, ka šis ietvars pēc dažiem gadiem jau varēja sākt darboties, tas ļāva apvienot resursus vienā mehānismā un pārvarēt tādu kā sadrumstalotību vai sašķeltību investīciju projektos Rietumbalkānu valstīs. Un, jo bija gadījumi, kad um, finansējums tika piešķirts paralēli un mēs apvienojām finanšu instrumentus līdz ar to vienā. Par to ļoti priecājās gan mūsu institūcijas, gan dalībvalsts, gan arī e, palīdzības saņēmēji. Bija iespējams e, piešķirt jaunus grantus šajā reģionā, kas līdz šim bija tikai divpusēju Uh, līgumu um, rezultātā pieejami. Um, paplašināšanās politika uzliek noteiktus pienākumus valstīm, tām ir liela atbildība šī instrumenta izmantošanā, un Eh, šeit, protams, tiek domāts par to, kādas ir vispiemērotākās finanšu schēmas, finansējuma schēmas. Tāpat mums ir izdevies atlicināt resursus no dažādām finanšu institūcijām. Un ne tikai piešķirt aizdevumus, bet arī fondēt budžetu. Un tagad došu vārdu kolēģim Šangolānī. Yes, Paldies, Alessandro. Es uh, paturpināšu sakot, uh, ka tu ļoti labi izskaidroji, ka pastāv šī palīdzības koordinēšana uh, sapludinājuma ietvaros. Interesanti zināt, ka sākumā tieši at, palīdzības saņēmēji Rietumu Balkānu gadījumā pieprasīja labāk koordinēt donoru aktivitātes. Tad viņi ļoti pragmatiski mums lūdza beidzot vienoties mūsu starpā, ko mēs vēlamies, lai viņi, tas ir saņēmēji, varētu uh, izpildīt visus saistītos kritērijus. Ideja par Rietumu Balkānu investīciju ietvaru eh, ir par grantiem un aizdevumiem, mm, bet tas nozīmē projektus. Tas nozīmē savukārt, ka ir saiknes ar budžeta finansējumu un kaut ko, kas ir projekts, kas ir um, aktīvu akumulācija, fiksēto aktīvu akumulācija ja tos novērtē pareizi lēmuma pieņemšanas laikā, tad principā šī operācija var ģenerēt turpmāko ienākumu, lai samaksātu par aizdevumu. Ir pragmatiskā saikne starp iemaksām budžetā un projektu. Kā sapludinājums iet ietekmē sapludinājuma instruments, ietekmē Rietumu Balkānu situāciju. Uh, Alessandra jau pieminēja IPA uh, regulas un uh, uh īpašuma jēdzienu. Uh, grants šajā gadījumā uh, tiek piešķirts gala saņēmējam, kas šajā gadījumā ir nepak organizācija. Galīgais saņēmējs eh, pēc tam uh, vēršas uh, projektu finansējuma grupā, kur ir komisijas pārstāvji uh, un dažādi donori, un ko viņi dara. Viņi izskata pieteikumu, komisija to dara, pārbauda atbilstību akī, un viņi pēc tam to novērtē. Novērtējumam ir mm, piesaistīts mm, eksperts katrā gadījumā, un mm, eksperts pēc tam izsakās par projektu, vai tas būtu tiesīgs saņemt finansējumu vai nē. Pēc tam tas viss no, tiek nodots vadības komitejai kur arī sēž donori, kā arī novērotāji, un vadības komiteja pieņem lēmumu piešķirt grantu šim projektam. Tad um, šis grants tiek arī reāli piešķirts, īstenots, uh, un projekts turpinās. Mēs runājam par 279 miljoniem grantiem. No palīdzība nāk no dažādiem donoriem, no komisijas, mm, citām organizācijām. Šādi mēs atbalstījām 137 projektus un uh, kopējā summa aizdevumiem bija 2,3 miljārdi eiro. Un mēs pirms tam runājām par svirošanas instrumentu, tad varat sarēķināt, uh, ka svira šeit ir starp 8 un 9 starp grantiem un aizdevumiem. Ja mēs tagad runātu uh, par aizdevumiem, kas jau ir identificēti un kas nāks, uh, um, kas nāks um, 7,7 miljārdu apjomā, tad uh, svira palielinās un ir 7 pret 22. Bet kas ir uh, parakstītais uh, aizdevums? Tas ir savā ziņā saistība, saistības uzņemšanās. Un šeit uh, EIB ir. Uh, tiešām ļoti stingra nostāja. Mēs cenšamies piesaistīt aizdevumus un grantus projektiem, kas tiek īstenoti. Mēs cenšamies nošķirt Mēs drīzāk mēģinām sašķirot projektus, skatoties pēc kvalitātes. Visi donori sanākot kopā ar to nodarbojas un kas notiek. Jūs uh, atlasāt uh, projektus, kas ir prioritāri projekti. Tā ir šī instrumenta pievienotā vērtība. Konkrēts piemērs uh, projektam, kas tiek finansēti, mums ir arī brošūra izplatīta ar um, projektu sarakstu. Es nedaudz paskaidrošu pirmo projektu, kas ir izpētes un attīstības projekts Serbijā. Šim projektam uh, bija grants, bija aizdevums no Rietumbalkānu investīciju ietvara, un projekts ir izpildīts tagad. Mums ir zinātnes centrs, tehnoloģiju parks un uh, centrs zinātnes veicināšanai Belgradā šis uh, projekts nebūtu iespējams bez uh, VBF uh, granta, jo sākotnēji projektu bloķēja. Nākamais projekts ir lauku reģiona projekts Albānijā. Šis projekts arī tapis pateicoties mūsu grantam. Mēs piekritam mm, piešķir 30% lielo grantu, 30% no kopējā aizdevuma, lai um, salabotu ceļus, infrastruktūru kādā lauku reģionā Albānijā. Tas um, rāda, ka VBF pieš, piemīt zināms elastīgums un mēs eh, sadarbojamies arī ar um, attīstības, um, Rietumu Balkānu attīstības fondu. Šī fonda darbībai arī ir paredzēti granti, un tā nodarbojas eh, ar MVU sektora veicināšanu. Tur ir četri pīlāri eh, divi kapitāla fondi - inovāciju kapitāls un riska kapitāls. Nākamais pilārs ir domāts uh, eh, MVU izaugsmai, un uh, vēl viens pilārs uh, ir domāts, lai nodrošinātu MVU garantijas gadījumā, ja šiem MVU nav ierasto kredītlīniju. Tas nozīmē palīdzību 142 miljonu apjomā MVU Rietumu Balkānos. Šī nauda papildina produktus un instrumentus, kas eh, tradicionālāk tiek eh, izmantotiem vai atbalstam. Šis fonds tagad eh, sāk darboties. Es domāju, ja mēs paskatīsimies, kādas priekšrocības mums ir no šī instrumenta, tieši īpašumtiesības un ekonomiskās politikas koordinēšana būtu tie svarīgākie aspekti. Tagad mums ir labāka ideja par to, kā apvienot grantus un aizdevumus, kā plānot uz priekšu. Turklāt eh, sapludināšana nozīmē, ka grants kādu dienu materializēsies projektu veidā, eh, labāk ātrāk nekā vēlāk, bet eh, šādā gadījumā aizdevumam jābūt parakstītam. Citādi, ja sniegsiet tehnisko palīdzību uh, bez reāla projekta, tas, protams, nav efektīvi. To pasvītroja visi iepriekšējie runātāji. Te ir, uh, zināms, efektivitātes elements uh, pievilkšanas faktoros, um, mm, darba spēka izmantošanā, te ir politikas, politiskā svirošana un uh, savu labumu dod arī konsultācijas, kur piedalās donori, organizatori un visi, visās iesaistītās puses. Tagad par nākotni. Es runāju par Rietumu Balkānu reģionu atgādināšu. Šobrīd mēs runājam uh, par IKP izaugsmi mīnus 0,8%. Tas nekāds izaugsmas pēc būtības nav. Situācija ir sarežģīta. Ja aplūkosim šo tabulu un pareiķināsim nedaudz, tad nākamā finansējuma posmā 14 līdz um, 20. gadam mums būs nepieciešami 8,9 miljārdi eiro gadā. Uh, Eh, tie jāinvestē infrastruktūrā un citās ekonomikas prioritātēs Rietumu Balkānos. Līdz ar to man šķiet svarīgi turpināt eh, ar aizdevumiem, jo grantiem un aizdevumiem eh, jābūt veltītiem vienām un tām pašām prioritātēm. Alessandro runāja arī par aizdevumu mandāta nepieciešamību. Daži skaitļi - Rietumu Balkāni un Horvātija. Mm. Mēs runājam par 113 miljārdiem eiro lielo IKP. Puse no šī kapitāla ir investīcijas. Tas nozīmē, ka katru gadu tiek investēti 24 miljārdi eiro. Tas ir daudz mazāk par to, ko banka piešķir kā kredītus katru gadu. Tas ir trīs reizes mazāk, un šis procents ir daudz augstāks Eiropas Savienība. Un viena trešdaļa no šiem 25% IKP, kas ir investīcijas, eh, jābūt infrastruktūrā. Šādi mēs nonākam pie 8,9 miljārdiem. Te mēs varat runāt par 1 miljārdu grantos un 7,9 miljārdiem um, aizdevumos, bet tas viss ir jāsaplāno. Pēdējais punkts - nepieciešamība makroekonomiskam redzējumam, kas apvienotu visus uh, interesantus. Un uh, sapludinājumam šeit ir nozīmīga loma. Nevienmēr saņemot pieteikumu no nacionālās iestādes Mums uh, uz rokām jau ir uh, labs uh, aprēķināts, la, lab, labs aprēķins, un tas pierāda, ka šī stratēģija mums ir nepieciešama. Mēs atbalstam komisijas lomu IPA 2 regulējumā, kur runa ir par uh, sabalansētu reģionālo attīstību, identificējot vajadzības, prioritizējot un sadalot projektus vidējā termiņā jāsastāda uh, tēriņu plāni un uh, jā, jānosauc produkti, kas var tikt izmantoti šim nolūkam. Protams, jāpatur uh, īpašumtiesības saņēmēju valstīs, sadarbojoties ar donoriem. To var darīt ar sapludināšanas palīdzību. Tas varbūt katru reizi nedarbojas, bet tas var darboties. Tas šeit ir svarīgi Rietumu Balkānu gadījumā. Paldies jums! Tā ka mm, cilvēki tomēr zālē ir, nevar teikt, ka šai slaidē ir attēlota patiesība. Jā, un tagad mēs, tas bija pirmais pētījums par situāciju uz vietas, un otrais ir par Latīņu Ameriku un dodu vārdu mūsu nākamajam ekspertam, Kortes eh, Kolters Lastras kungam, kas mūs iepazīstinās ar nākamajiem ekspertiem. Muy bien. <clears throat> Pues, eh, sin más, vamos a entrar. Paldies! Un pāriesim tūlīt pie pētījuma par Latīņu Ameriku. Bet eh, pirms es jūs iepazīstināšu ar Gustavo Hernandez kungu, kurš ir institūcijas koordinators, es vēlētos pateikt burtiski pāris vārdu par manas politiskās grupas viedokli Latīņa Amerikā. Mēģināšu runāt pēc iespējas lakoniskāk, un tomēr ir e, vairāki aspekti, un mēs visi zinām, kas notiek Latīņa Amerikā. 18 e, Latīņa Amerikas valstis, un 11 no tām ir saņēmusi ārkārtīgi plašu attīstības palīdzību no uh, Eiropas Savienības un citiem donoriem, un patiesībā šī palīdzība tikai pieaug. No šīm valstīm 70% e, no valstīm ir visu nabadzīgākās visā pasaulē, un pār par 70 miljoniem dzīvo milzīgā nabadzībā. Daudzas no šīm valstīm piedar pie 15 visnevienlīdzīgākajām valstīm. Un tomēr Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi liels ekonomisks interesi šajās valstīs, un šo valstu ekonomiskā izaugsme ir svarīga visai reģionam. Un tomēr viņu ekonomiskā attīstības tendences ir uztraucošas pēc eh, mūsu domām vajadzētu ņemt vērā arī tās prioritētes, kuras esam izvirzījuši mēs un kuras ir izvirzījusi katra valsts atsevišķi. Jo, protams, ka mēs vēlamies, lai šīs valsts izrautos no nabadzības un veicinātu vienlīdzīgāku sabiedrību. Un tieši tam mēs vēlamies novirzīt mūsu ekonomisko palīdzību. Uh, Lisabonas eh, līgumam pateicoties, Eiropas Savienība šobrīd var tiešā veidā palīdzēt Latviju Amerikai, un ja tā nepalīdzēs, tad eh, mēs esam gatavi darīt eh, visu, lai izdarītu spiedienu uz reģionu valstīm. Uh, Ar šīm valstīm dalību valsts ir noslēgusi veselu virkni divpusējas sadarbības un tirzniecības līgumu, kas aptvēra 170 miljārdu eiro lielu summu. Un Eiropas Savienības un Latvijas Amerikas sadarbības līguma ietvaros mēs esam darījuši pilnīgi visu, lai arī turpmāk nodrošinātu uh, ilgtspējīgu attīstību ārkārtīgi svarīgi ir atvērtība, caurskatāmība, arī grāmatvedība, un tomēr mēs vēlamies, lai visiem sektoriem būtu pieejama šīs apmaiņas augļi. Tas attiecās gan uz e, sociālās ekonomikas spēlētājiem, gan uz universitātēm, gan uz nevalstiskajām organizācijām, gan arī uz radošajām profesijām, lai pilnīgi visas e, dzīves jomas tiktu ņemtas vērā šajā attīstības palīdzībā. Uh, jo Latīņa Amerika ir tādā geogrāfiskā situācijā, ka tie varētu paši sev palīdzēt tikai un vienīgi ar savu geogrāfisko situāciju. Un eh, es vēlētos tagad dot vārdu Gustavo. Bet pirms to daru, kas tad mūs uztrauc visvairāk? Mūsu parlamentā un Eiropas Savienībā uztrauc tas, kādā veidā tiek izmantot attīstības palīdzības instrumenti. Mēs turpinam gan politisko sadarbību, un tas ir svarīgi arī mums, un tomēr ir pieejami arī citi instrumenti, ar kuru palīdzību mēs šīs sarunas vedot varam panākt vēlamo rezultātu. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jāturpina politiskais dialogs un jāizrunā šīs tēmas. Latvija Amerika ir viena no tām, tiem reģioniem, kur ši, kurā šim parlamentam ir ārkārtīgi svarīgas politiskas prioritātes īstenojams. Pie tam tas nav mans personisks viedoklis, tas ir Eiropas parlamenta viedoklis, un mēs par to esam pieņēmuši pat rezolūciju un vairākus dokumentus. Pie tam pieņēmuši ar milzīgu balsu vairākumu. Un eh, da, sarunās ir jāņem vērā vienam otra vēsture un arī ekonomiskā situācija. Un eh, Noteikti, ka mēs dzirdēsim par trim valstīm - Kolumbiju, Ekvadoru un Peru. Tās ir trīs valstis, ar kurām esam izveidojuši ļoti plašu dialogu un divpusēju attiecību nolīgumus. Un noteikti vajadzētu ņemt vērā arī to, ka savos ziņojumos esam iestājušies par to, ka nedrīkst būt tāda situācija, kurā uh, nedrīkst pēkšņi pārtraukt attīstības palīdzības sniegšanu. Lai nebūtu tā, ka valsts, kur līdz šim vairākas nozars ir balstījusi uz attīstības palīdzību un vairāki projekti ir uzsākti, tūkstošiem cilvēku ir strādājuši šajos projektos un pēkšņi ne, viss cauri. Tā nedrīkst rīkoties. Un eh, tas ir gan šā parlamenta viedoklis, gan Visticamākais eh, to dzirdēsim arī vairāk kārt izskanām turpmākās sarunās. Mūs lielā mērā uztrauc tas, cik ļoti uh, lēni šīs sarunas rit uz priekšu. Un noslēgumā pirms došu vārdu Gustavo vēlētos uh, īsumā izteikt komentārus par šeit šovakar pēcpusdienā iepriekš dzirdēto. Uh, jo šeit parādījās dažādi viedokļi no dažādām ieinteresētajām pusēm un pavisam īsi. Tāds tā kā secinājums. Šis e, finansējums sajaukums ir kļuvis par savu veidu modes vārdu. Mums uz to ir jāskatās daudz dziļāk un niansētāk tas var būt pozitīvs risinājums daudzām problēmām, bet šobrīd mēs esam tik ļoti ies, tik ļoti ierobežot ar dažādu nosacījumu rāmjiem, ka mēs neko daudz vairāk nevaram izdarīt, un tomēr ir ļoti daudz dažādu nozaru, kas e, ir ļoti jūtīgas uz attīstības palīdzību. Tāpēc e, komisijai ir jāsakārto šī ārkārtīgi svarīgā finansējuma sajaukuma nozara. Arī e, labu līguma slēgšana var veicināt labāku situācijas attīstību. Un runājot par eh, sadarbību, par kopdarbu, mums ir jārunā gan par um, ilgtspējīgiem valdības pasākumiem, gan arī par politisko grību, un eh, mēs nedrīkstam kļūdīties sekojošā ziņā. Viens ir saredzēt varbūt um, nepreci neprecizitātes un uh, mēģināt palīdzēt eh, amatpersonām izveidot eh, tādus eh, ekonomiski ilgspējīgus projektus, kas tiešām nāk par labu visai sabiedrībai. Jo nauda ir tikusi piešķirta gan no mūsu puses, gan arī privātais sektors ir iesaistījies lielā mērā. Un tāpēc būtu ārkārtīgi labi, ja mēs izveidotu kopīgus nosacījumus, kas būtu skaidri, vienkārši un abām pusēm pieņemami. Uh, Un tagad vēlētos noslēgumā pateikt to, ka, nevēlo, ka es nevēlos veidot tādu sadarbību, kas ir ārkārtīgi dziļi atrunāta, jo tad jau radošam vairs nav e, iespējas. Un tagad vēlētos e, sveikt Gustavo, kas ir Latīņam, sadarbības ar Latīņu Ameriku organizācijas koordinators Briselē. Uh, Gustavo ir mācījies Peru universitātē antropoloģiju, pēc tam turpinājis strādāt Venecuēlā, Bilbao, kur pēc tam ir mācījies Teksasā, kurā ir ieguvis arī doktora grādu. Vairāk jūs neiepazīstināšu ar viņu teikto, tagad dodu vārdu pašam Gustavam. Eh, mi agradecimiento en primer lugar. Paldies! Es gribu vispirms teikt paldies par uzaicinājumu viesoties Eiropas parlamentā un piedalīties šajā uzklausīšanā, kas ir ļoti nozīmīga viena iemesla dēļ. Tas saistās arī ar šo sapludināšanu un jauktajiem mehānismiem un to e, ietekmi Latīņa Amerikā. Šie jauktie vai kombinētie mehānismi tiek izmantoti attīstības sadarbībā ar Latīņu Ameriku, un tāpēc šī uzklausīšana ir tik ļoti nozīmīga. Es runāšu par šiem kombinētajiem mehānismiem un viņu lomu attīstības palīdzības sniegšanā Latīņu Amerikai. Un vēl es gribu pastāstīt sekojošo par to, kas notiek pilsoniskajā sabiedrībā, kāda ir tās nostāja un arī kā notiek pētniecības darbs, tāds, kurā piedalās daudzas dažādas puses. Mums ir uh, dažādi, uh, īstenoti dažādi pētniecības projekti, uh, Latīņa Amerikas biznesa instrumenta ietvaros. Tāpat esam īstenojuši struktūrētas intervijas un vadījuši darba sanāksmes vai darba grupas. Tajās bija, tātad tie bija dažādi pasākumi, arī ko organizē cits starpā Eiropas parlaments, līdzīgi kā šī diskusija. Uh, Un šie pētījumi, kuros piedalās dažādi partneri, nozīmē, ka te var piedalīties gan uh, sociālās kustības, gan nevalstiskās organizācijas, gan citas pilsoniskās uh, sabiedrības institūcijas, tāpat arī ierēģi, parlamenta darbinieki. Un mēs strādājam pie secinājumiem. Un vēl šeit piedalās arī Eiropas komisijas pārstāvi. Uh, Un gribu pateikt arī, ka ir sācies nozīmīgs dialogs, viedokļi ir atšķirīgi, bet um, šajā dialogā izkristalizējas arī ideja sa uzlabot sadarbību turpmāk. Tātad kādi ir pētījuma secinājumi? Pirmkārt ir nomtikusi paradigmas maiņa. Izejas punkts Eh, tas eh, nozīmē eh, izklāstīt, kādas ir jaunās modalitātes vai jaunie attīstības sadarbības veidi un metodes. Un es tagad neiedziļināšos detaļās, bet jāatzīst, ka nesenās pārmaiņas vai grozījumi ir ļoti būtiski arī attiecībā uz attīstības sadarbību. Jaunā attīstības sadarbības loģika paredz, ka tiek izveidoti inovatīvi mehānismi, piemēram, sapludināšana. De hace 10 o 20 años ha cambiado fundamentalmente. Pirms 10 vai 20 gadiem situācija bija pavisam savādāka. Daudz kas ir mainījies. Tas ir izskaidrojams ar straujo ekonomisko izaugsmi Latīņamerikas valstīs. Uh, un Eiropas Savienībai ir bijušas vislielākās tiešās investīcijas Latīņa Amerikā. Tirniecības apjoms ir samazinājies, tas ir izskaidrojums ar to, ka Āzijas valstis, cits starpā Ķīna, ir ieguvušas vadošo posteni. Uh, attīstības ietvars ir mainījies. To es gribu īpaši izcelt. Es runāju par darba kārtību kas attiec eh, tieši saistībā ar um, pārmaiņām un privātā sektora iesaisti. Un te ir divi aspekti, kas ir īpaši svarīgi. Ir vairāk ārējo pasākumu, arī tīri skaitliskā ziņā, un ir arī jaunas prioritātes, proti atbalsts privātam sektoram un investīciju veicināšanu tieši izmantojot sapludināšanu, izmantojot kombinētos mehānismus. Tātad ir pieejami aizdevumi un attīstības palīdzība. Trīs galvenās asis ir mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, reģionālā sadarbība un lielie infrastruktūras projekti. Jauno mērķu uh, life uh, mērķi. Tie iekļaujas Latvijas Amerikas reģionālajā stratēģijā. Mēs gribam arī īstenot reģionālus mērķus. Mums ir jāņem vērā problēmas uz vietām, jo pēdējo gadu desmitu laikā daudz kas ir mainījies klimata uh, Klimats ir mainījies, ir daudz problēmu, kas izriet no klimata pārmaiņām. Te ir vajadzīgi, tad, vajadzīga jauna pieeja, lai pasākumi tomēr atbilstu, palīdzētu risināt degošās problēmas. Un vēl gribu uzsvērt, ka Eiropas attīstības sadarbības, uh, attīstības sadarbības galvenais mērķis ir pārvarēt nabadzību. Un uh, tas ir arī viens no galvenajiem investīciju instrumenta mērķiem LIFE, tātad Latīņa Amerikas investīciju instruments. Un ja mēs pievēršamies apstākļiem, kādi tie konkrēti ir uz vietām, tad ir energoefektivitātes projekti īstenoti un tiek īstenoti. Eh, tad ir piemērs eh, elektrības apgādēji Nikaragvā, Salvadorā un Meksikā arī. arī esam īstenojuši projekts enerģētikas jomā un El Salvadorā. Esam īstenojuši projektu lauku ceļu uzlabošanai. Meksikā īstenojām vēja enerģijas projektu un tādu pašu projektu arī Kolumbijā. Tāpat esam darbojušies dažādos sektoros, uh, finanšu sadarbībā piedalās organizācijas no Eiropas, Eiropas Investīcija banka, piemēram, un arī Latīņa Amerikas finanšu institūti. Līdz šim tika pieņemti desmit projekti. Gribu vērst jūsu uzmanību uz tiem, kas ir visvairāk tikuši atbalstīti. Life projektos saņēmēji, atbalsta, atbalsta saņēmēji, tās ir valdības un pašvaldības. Daudzi no iepriekšējiem projektiem, ko es nosaucu, tika pieņemti, un projektā LIFE iekļaujas arī projekti, kas vēl darbojas saskaņā ar iepriekšējo, varbūt novecojušu loģiku. Te piedalās Latīņa Amerikas finanšu institūti un uh, programmas paredz uzlabot konkurēt spēju un nodrošināt izaugsmi. Kā es jau teicu, tagad šie projekti iekļaujas LIFE investīciju instrumentā. Gribu minēt divus piemērus, lai jūs redzētu, kādu attīstību mēs vēlamies panākt. Attīstība ir viens no galvenajiem prioritārajiem elementiem, kā zināms, arī attiecībā uz sadarbības ar Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Daudzi no šiem projektiem ir izraisījuši smagu ietekmi vidē un radījuši sociālus konfliktus. Es gribu pieminēt divus piemērus. Mēs gribam attīstību, bet tas var izraisīt arī negatīvas sekas, piemēram, ja tas ir milzīgs projekts. Piemēram, 2010. gadā īst, daži projekti esošās sadarbības ietvaros tika uzsākti, piemēram, atbalsts arī LIFE un investīcija instrumenta ietvaros. Un daži, piemēram, 2010. gadā projekts Peru izraisīja negatīvas sekas reģionālam Garcia bija problēmas, un pagājušā gadā šajā, šajos reģionos arī bija protesti. Tā ir tā saucamā sestā as, un Bolīvijā mēs redzam pilsoniskās sabiedrības grupas, organizācijas, kas bija pret Morālesa valdību un centās uh, saglabāt rezervātus, kuros dzīvo arī tātad vietnam, um, kuros mīt pamat iedzīvotāji. Mēs gribam koncentrēties uz četriem galvenajiem uh, projektiem, kas Uh, piedar pie LIFE. Viens no tiem ir tā saucamais zaļais mazais vidējais uzņēmums. Uh, Te runa ir par CO2 samazināšanu, klimata pārmaiņu neutralizēšanu, um, vēja enerģijas attīstību un arī līdzīgu projektu Kolumbijā. Kāpēc mēs tos izvēlējāmies? Pirmkārt, tematiski un geogrāfiski un arī sociālā ziņā uh, Mēs uzskatām, ka tie ir projekti, kuros civilā sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība piedalās labprāt ar lielu interesi, un te ir arī vieglāk saņemt informāciju. Bija gadījumi, kur informācija bija ļoti grūti padarīt pieejamu vai saņemt, tāpēc mēs centāmies uh, novērtēt, kas ir labi darbojies lai kopā varētu arī kaut ko jaunu apgūt, iemācīties. Mēs gribējām tikt skaidrībā par negatīvajām sekām un iegūt pieredzi. Un dažās minūtēs es gribētu aprakstīt, kādu pieredzi mēs guvām. Informācija bieži vien ir pārāk nabadzīga, ar lieliem iztrūkumiem, lieliem robiem. Un, um, ierēģi bija gatavi izrādīt labo gribu, bet informācijas, ko sniegt pilsoniskai sabiedrībai, vienkārši nebija, jo nebija pieejas informācijai. O cuando le preguntamos a la Comisión Europea nos decían que a lo mejor. Bankai vajadzētu dot informāciju komisijai, bet komisijai vai komisijai vajadzētu to dot mums. Un, bet mūsu komisija raidīja, sūtīja pie bankām. Uh, vienkārši publiski pietrūkst pieejamās informācijas, nav izstrādāta metodika, nav skaidrības, kas kuram tieši ir jādara, un nav arī skaidras atbildības sadales. Jābūt labākai pārvaldībai, to es gribu teikt, lai ar informāciju tomēr būtu iespēja iepazīties, cik vien tas ir vajadzīgs, un labāk varētu diskutēt Un Eiropas parlamentam gan ir tikai novērotāja loma, bet būtu labi, ja arī tas aktīvāk iesaistītos šo jauno modalitāšu, šo jauno apstākļu, jauno nosacījumu izstrādē, izmantojot šos kombinētos instrumentus. Un arī pilsonisko sabiedrību noteikti ir iespējams iesaistīt vēl vairāk. nevienmēr prezentējot rezultātus vai informāciju, tiek domāts par to, ka jāiesaist pilsoniskā sabiedrība. Un principio fundamental. Termino con algunas recomendaciones. Pilsoniskai sabiedrībai ir jābūt informētai, ir nepieciešams to iesaistīt. Un tagad par rekomendācijām. Kā jau iepriekš tika teikts. Resultātus. Es projekti, kas līdz šim ir tikuši finansēti, tie ir jāizvērtē, jāizvērtē, kādi rezultāti ir bijuši, un tas ir jāspēj darīt objektīvi, kā projekti ir, kādu iespēju tie ir atstājuši uz attīstību, kāda attīstība tad ir pavirzījusies uz priekšu. Nav runa tikai par finanšu um, peļņu. Uh, Ex ante novērtējumam arī ir jābūt iespējamam attiecībā uz projekta ietekmi. Piemēram, uh, stādot jaunus mežus, arī tas ir jāspēj novērtēt iepriekš, pirms projekta uzsākšanas, kāds efekts tam būs. Arī ratificējot asociācijas līgumus, ir jābūt uh, ex ante pētījumiem par to, kas vislabāk veicina attīstību. Ir jābūt arī integrētai projektu uzraudzībai. Jābūt integrētiem uzraudzības mehānismiem, lai nebūtu tā, ka nav īsti saprotams, kurš projekts ko dara attīstības mērķu sasniegšanas labā. Los elementos de derechos humanos, que son obligatorios también en toda la Tad nedrīkst aizmirst arī cilvēktiesību aspektu. Arī tas ir jāņem vērā. Pieņemot dokumentus, pieņemot projektu dokumentāciju, kas nav sabiedrībai pieejama, bet mēs zinām, ka šajās projektu anketās nav kritēriju attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu ir svarīgi, um, svarīgi, lai tiktu ievērota pārskata atbildība. Un pilsoniskā sabiedrība arī var dot savu artavu. Mēs vēlētos, lai Eiropas parlamenta deputāti aktīvāk piedalītos uh, LIFE pārvaldības struktūrā. Pilsonis, kā sabiedrība nav ņemta vērā pārvaldības struktūrā. Paldies! Eh, eh, Paldies! Mums vēl gan ir nedaudz laika diskusijai. Es sākušu diskusiju un piedāvāšu izteikties visiem kolēģiem, kas ir klāt. Varbūt kāds vēlas runāt. Ja nē, tad lūdzu Neinskī kundze. Paldies par iespēju izteikties. Paldies Tevelde kungam visu pirms. Vēlos viņam pajautāt par sapludinājumu pakotni. Vai jūs domājat, ka visām organizācijām jāapvienojas un jāatbalsta viena pakotne, vai uh, Katrai organizācijai būtu jāatbalsta at, atsevišķa pakotnes daļa, tā sadalot darbus, tā teikt. Un jautājums par Rietumu Balkāniem. Čingulānī kungam un Karanu kungam. Vai jūs uh, skatāt uh, sapludināšanu Rietumu Balkānos uh, kā vieglāk un uh, efektīvāku procesu nekā citur pasaulē šodien. Un vēl viens jautājums, kur sapludināšana kā tāda nedarbojas. Paldies. Bet labi. Tad um, lūdzu te Velda kungs sākumā. Paldies par šo jautājumu. Jautājums ļoti labs un uh, nav gluži viegli uz to atbildēt. Tas ir atkarīgs no apstākļiem. Jums uh, jāapsver, ka saņēmējiem tagad ir uh, izvēle runājot par finansējuma avotiem. Mums ir dažādas finanšu plūsmas, kas tiek virzītas uz attīstības valstīm. Tās piedāvā dažādas priekšrocības. Ko es domāju tagad? Mums ir nepieciešams vairāk koordinācijas. Un to var panākt ar eh, viena iestādi. Bet līdz ar to mums ir nepieciešams panākt šo koordinācijas līmeni. šādai iestādē tad būtu salīdzinošas priekšrocības. Tas nozīmētu avotu apvienošanu un ar to sapludināšanu arī nodarbojas. Aizdevumi un granti, piemēram, šī kombinācija. Bet jāpadomā, kā to vislabāk kombinēt. Un šeit ir valdības loma ļoti nozīmīga. Un tāpēc mums jādomā par instrumentiem, ko platformas var izmantot, lai vērtētu, kur jāvirza resursi, pamatoties uz ko. Cik uh, saņēmēji uh, var tikt atlasīti, kur tieši tiks novirzīti resursi. Tas skar ne tikai aizdevums, ne tikai publisko sektoru, bet arī privāto finansējumu. Arī tur ir augoša vajadzība pēc labākas koordinācijas. Un tad uh, ziemeļrietu, ziemeļdienvidu koridors uh, Dienvidāfrikā. Tur tiek sniegta palīdzība tirzniecībai. Un tur dažādi spēlētāji uh, sanākuši kopā, apvienojuši resursus un koordinē lietas, uzliek saistošus pienākumus. Dažreiz tas izpaužas tehniskās palīdzības veidā, dažreiz um, runa ir par finanšu palīdzību, dažreiz tiek katalizēts um, privātais sektors, un tur vienkārši nepieciešams vairāk koordinācijas. To iespējams var veikt arī vairākas iestādes, bet mums jādomā par um, priekšrocībām konkurētspējai, un šīs priekšrocības ir izšķirošas. Es ceru, ka tas atbild uz jūsu jautājumu. Paldies Tvelda kungam, un tagad Karano kungs. Paldies par jautājumu. Es atbildēšu uz pirmo par to, vai uh, sapludināšana Rietumu Balkanu, Balkanu valstīs norit veiksmīgāk nekā citur. Nav vienkāršas atbildes uz šo jautājumu, jo viss ir atkarīgs no panākumu kritērijiem. Mēs esam redzējuši skaitļus par svīrošanu, mm, finanšu svīram, par uh, grantiem, ko var piešķirt, par aizdevumiem, kas tiek garantēti ar sapludināšanu. Un te nav lielu svārstību nu, visos šajos instrumentos. Ir zināmas atšķirības, bet tās drīzāk saistās ar mm, dažādiem politikas ietvariem Eiropas Savienībā. Mēs eh, strādājam, ievērojot es politiku, un tā atšķiras atkarībā no reģiona. Mm, Rietumu Balkānu valstīs um, vadoša politika ir paplašināšanās politika, un tur liela loma ir konverģencija un uh, saņēmēju īpašam tiesībām, jo viņiem uh, iestājoties būs jāmenedžē savi fondi pašiem. Un tās būtu pamata atšķirības. Es neteiktu, ka tas tagad ir efektīvāk vai mazāk efektīvāk, bet tas atšķiras, jo. Uh, situācija ir atšķirīga. Bet es uzskatu, ka saņēmē īpašuma tiesības eh, ir svarīga lieta arī attīstības palīdzības sniegšanai citur, mutātis mutandis, līdz ar to to var mm, integrēt arī citās jomās, un par to tika runāts platformām. Tad vēl viena atšķirība. Šķiet, Rietumu Balkānos uh, labāk izdodas piesaistīt grantus no citiem donoriem, ne tikai ES doktoriem. Runājot par Kanādu, Norvēģiju, tur arī ir donori. Un arī uh, citas finanšu iestādes mums palīdz, uh, rekonstrukcijas fonds uh, un citi aktieri. Mm, tas šķiet ļoti būtiska detaļa, ka arī ne Eiropas donori var piedalīties un sniegt uh, atbalstu, ņemot vērā krīzes apstākļus un resursu nepietiekamību. VBF uh, pamatā ir politiskā griba. Padome aicināja racionalizēt dažādas, eh, dažādus fondus, kas mums bija. Tad, protams, bija iniciatīva, kas nāca no saņēmējiem pašiem. Un, ja aplaukosiet eh, eh, kaimiņu valstis vidusjūras reģionā, jā, mums ir viens sapludināšanas mehānisms, bet reģionā mums ir finanšu līdzekļi no Dovilas un citiem avotiem, kas uzlabo kapacitāti. Līdz ar to mm, tas uzlabo mūsu izredzes piesaistīt finansējumu mm, arī kaimiņu reģioniem, kā vidusjūras reģionam. Un kolēģis atbildēs uz nākamo jautājumu. Paldies! Jautājums uh, ir interesants. Un tas arī izteikšos uh, vispārīgi par diskusiju. Sapludināšana zināmā mērā ir veselā saprāta lieta, runājot par Eiropas Savienību vismaz. Nav iemesla, kāpēc eh, Eiropas budžets būtu jāizlieto citā veidā nekā piešķirot ES aizdevumus, piemērot. piemēram. Mēs kombinējam resursus, vai nu tie ir granti, vai nu tie ir aizdevumi. Uh, granti nav labāki par aizdevumiem, granti, protams, ir ierobežoti. Tā aizdevumi arī ir ierobežoti. Bet varbūt ar aizdevumiem var uh, apieties nedaudz elastīgāk. Tas viss atkarīgs no pakāpes un no prioritāšu noteikšanas. Šeit Rietumu Balkānos mēs finansējam, finansējam publiskā sektora projektus, kaut arī ir eh, loks arī MVU un enerģētikai, bet lielākoties eh, runājam par publisko sektoru. Ja pareizi izlietojam resursus, neskatoties, neskatoties uz šo pareizo izlietojumu. Tad varbūt ļoti daudz iemeslu, kāpēc uh, projekts tomēr nebūs veiksmīgs. Tiešām var būt ļoti daudz cēloņu. Varbūt slikti nov novērtētā investīcija, varbūt nepietiekami liels grants. Tiešām tur iespējams dažādas kombinācijas, kas noved pie neveiksmes. Bet atbildes uz jūsu jautājumu. Uh, es teiktu, nedarbojas tad, kad jums ir investīcija vai tehniskās palīdzības grants, gatavojot projektu. Jūs paredzat naudu, bet projekts tā arī nematerializējas. Un tad it kā nauda ir tikusi izlietota, bet neefektīvā veidā, jo ražošanas kapacitāte tā arī nav tikusi uzlabota, kaut arī tas bija mērķis. Mikro līmenī noteikti jāskata gadījumi, kādi projekti cieši neveiksmi. Bet uh, monēta ir arī otra puse. Uh, ja pastiprināti regulēsiet visus mehānismus, tā var būt laba doma, bet varbūt arī tā, ka dažas, daži no šiem noteikumiem var ierobežot projektu īstenošanu. Līdz ar to manā viedoklī, un tas, protams, tāds tīrs eksperta viedoklis, varbūt daudz ko neietekmē, bet jums jādomā par mikrolīmeni un makrolīmeni. līmeni un mikrolīmenī jums jāsasniedz um, IKP izaugsme, uh, zināms investīciju lielums un jums ļoti precīzi jānosaka mērķi. Mm, tad es piekrītu, ka šeit ir vēl nepilnības sistēmā. Bet, um, lai sasniegtu jūsu mērķus, jums nepieciešams elastīgums, zinām, elastīguma pakāpe. Es ceru, ka esmu palīdzējis uh, šādā veidā um, diskusijai. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja ne, tad uh, dod vārdu Neiski kundzei noslēguma. Paldies, Kortes kungam. Tā, tas ir bijis ārkārtīgi interesanti pēcpusdienā jo Eiropas parlaments ir ārkārtīgi nozīmīgs fórums, kurā mēs varam apmainīties ar idejām un domām par to, kas varētu notikt nākotnē. Esmu pie, pie, šeit eh, pierakstījusi vairākus aspektus, kas parādījās, piemēram, finansējuma sajaukšana nav mehānisms, kas rada naudu pats par sevi. Otrs svirošana ir ārkārtīgi svarīga un tomēr ir nedaudz neskaidrības par to, kam vajadzētu nodarboties ar svinā, svirošanu <clears throat> un kā to visu piemēro tirgus spēlētājiem. Trešais punkts - jaunu instrumentu izveidošana, lai tiktu piesaistīti jauni spēlētāji kuri būtu spiesti koordinēt savu rīcību, arī tas izskanēja jūs teiktajā. Jā, tas ir svarīgi un tomēr donoru pasākumu koordinēšana jau ir iekļauta palīdzības efektivitātes plānā, un donoru darbības un finansējuma efektīvāka izmantošana tai ir jānotiek ar vai bez šiem, šai finansējuma sajaukšanai. Jūs mēģinājāt atbildēt uz vairākiem svarīgiem jautājumiem par radošiem instrumentiem, un mums joprojām nav skaidrs, cik lielā mērā šie inovatīvie instrumenti var palīdzēt eh, sasniegt mūsu attīstības mērķus. Turpināsim šo diskusiju. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsu tikšanās reizes eh, kādas tās ir bijušas līdz šim, būs auglīgas arī turpmāk. Mēs eh, turpināsim sadarboties, eh, nākot klajā ar konkrētām iniciatīvām. Paldies visiem ekspertiem, kur aktīvi piedalījās. Paldies, ka atbildējāt uz visiem jautājumiem. Un es tiešām ceru, ka mēs varam cerēt arī uz jūsu kā ekspertu atbalstu nākotnes darbā. Paldies!